Vi chiedo scusa per questo clamoroso. Labrīt, dārgie kolēģi, es ļoti atvainojos par šo uh, aizkavēšanos. Es uh, zinu, ka daudziem kolēģiem bija tieši tāda pati problēma kā man, proti šīs demonstrācijas, kas uh, visu satiksmi ir paralizējušas. Un šķiet, tas ir izdevies pat ar uh, pavisam nelielu skaitu dalībnieku. Uh, Par darba kārtības pieņemšanu tagad man jums ir jāpaziņo, ka Lisaka kungs ir aizņemts, viņš diemžēl nevarēja atlikt eh, šīs savas darīšanas, un līdz ar to uh, Gruzijas uh, ziņojums, par kuru ir jārunā pie astotā darba kārtības punkta, uh, tagad uh, tiks pārcelts uz ceturto vietu, tātad eh, tiks izskatīts kā ceturtais darba kārtības punkts, lai kolēģi varētu izteikt savus komentārus un viņš tos varētu uzklausīt. Pēc tam mēs runāsim par afet viesošanos Īslandē 8. un 9. septembrī. Atzinuma projekta gatavošana finanšu palīdzībai Afganistānai To gatavo Jetenmakī kundze. Un šo jautājumu mēs skatīsim uh, eh, 5. oktobra sanāksmē. Ja nav nekādu iebildumu par šo manu izklāstu, tad uh, es piedāvāju pieņemt darba kārtības projektu šādā veidolā. Vēlētos savērst jūs uzmanību arī uz to, ka Tiek eh, izdalīts arī kalendārs 2012. Eh, gadam ar ārlietu komitejas sanāksmēm. Lūdzu, ņemiet to vērā un atzīmējiet jūsu personiskajos kalendāros eh, šo sanāksmi datumus. Tāpat arī es vēlētos jūs informēt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ziņojumam par palīdzību Afganistānai ir 29. septembris, 2012. dienā. Tas eh, nozīmē, ka šis eh, termiņš ir mazliet saīsināts, un mums vairs nav tik daudz laika, un eh, tāpēc šie grozījumi ir jāiesniedz angļu valodā. Termiņš grozījuma iesniegšanai reģionālajam nolīgumam vidusjūras reģionam ir uh, septembra beigas, arī 12 dienā. Pa e-pastu jūs saņemsiet visu šo informāciju. Predes ziņojums par ārlietu komitejas delegācijas vizīti Īslandē 8. un 9. septembrī dodu vārdu Predes kungam. Paldies, priekšsēdētāji! 8. un 9. septembrī AFET delegācija apmeklēja Islandi. Delegācijā biju es, eh, tālāk Lena Kīnī no Tautas partijas grupas, Šarģentīnī kungs no Zaļajiem un Roberts Atkins no Konservatīva un Reformijas grupas ECR mums eh, bija tiešām ļoti piesātināta darba kārtība. Mēs tikāmies ar diviem Īslandes ministriem eh, - zivsaimniecības un lauksaimniecības ministru Genesonu kungu un ar rūpniecības, enerģētikas un turisma ministri Juzlatils kundzi. Mēs tikāmies arī ar galveno sarunu vedēju Stefānu Johannesonu kungu, Īslandes eh, parlamenta priekšsēdētāju, un tikāmies arī ar kolēģiem no ārlietu komitejas Īslandes parlamentā. Bez tam mēs tikāmies arī ar Īslandes eh, darba konfederācijas pārstāvjiem un ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas atbalsta Īslandes pievienošanos Eiropas Savienībai, kā arī ar pārstāvju no tām organizācijām, kas ir pret šo soli. Pats par sevi saprotams, ka mēs tikāmies arī ar Eiropas Savienības delegācijas vadītāju Timo Sumakungu un ar Eiropas Savienības dalību valstu vēstniekiem, kas akreditēta Reikjavikā. Un jāsaka, ka mēs apmeklējām arī ģeotermisko elektrostaciju, spēkstaciju, kur mums bija iespēja tikties ar ekspertiem un Islandas universitātes zinātniekiem, lai runātu par tādiem jautājumiem kā klimata pārmaiņas. Un saistības starp nākotnes energoapgādi un Arktikas problēma. Es varbūt eh, gribētu arī paust dažus tādus secinājumus, rezumējumu par šo vizīti. Jāsaka, ka mēs vēl vienreiz pārliecinājāmies, ka Īslanda ir kandidāta valsts, kas ir ļoti sašķelta attiecībā uz eh, vēlmi integrēties Eiropas Savienībā. Citiem vārdiem sakot, Īslanda ir valsts, kas ir atturīga un kur uh, realizē nogaidošu pieeju attiecībā uz uh, pievienošanos Eiropas Savienībai. Kā jūs zinat, tika pieņemts oficiāls lēmums uzsākt iestāšanās sarunas. Jo uh, šis skrīninga vai pārbaudas process ir uh, pabeigts, un eh, četras sarunu nodaļas tika atvērtas Ungārijas prezidentūras laikā, divas no tām tika provizoriski slēgtas. Būs vēl divi sarunu raundi Polijas prezidentūras ietvaros. Īslandes mērķis ir atvērt sarunām visas no sadaļas nākamajā gadā. un slēgt tās, ja vien iespējams, Dānijas prezidentūras laikā. Nu, varētu teikt, ka tas ir ļoti ambiciozs mērķis, un gribētu piebilst, ka viņi viņiem ir ļoti labi sagatavotas eh, šīs sarunu eh, komandas, eksperti ir tiešām profesionāļi, katrs savā nozarē un Eiropas Savienības pārstāvi, kuri ir ļoti pieredzējuši un kur tagad strādā Īslandē, viņi saka, ka no šī viedokļa raugoties Īslandi ir ļoti uh, labā stāvoklī, ļoti labi sagatavojusies. Tomēr pastāv problēma ar Īslandes uh, šo uh, sabiedrības um, izteikto sašķeltību attiecībā pret Eiropas Savienības jautājumu. Jāsaka, ka ja un kad tiks pabeigtas sarunas, tad Īslandes eh, eh, tautai būs jānobalso par iestāšanos, izmantojot referendumu. Un jāsaka, ka patreiz eh, to skaits, kas ir pretiestāšanos, ir lielāks nekā to cilvēku skaits, kuri ir par to. Mm, tālāk es gribētu norādīt, ka ir četri jūtīgi jautājumi sarunās vai četras sadaļas. Tas ir saistīts gan ar sarunu saturu, gan ar vispārējām debatēm Islandes sabiedrībā. Šie četri sensitīvie jautājumi ir zivsaimniecība, lauksaimniecība, monetārie jautājumi un Arktika. Šie ir četri jautājumi, kas eh, tika skarti pilnīgi visās diskusijās ar Islandas politiķiem un arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kā arī ar galveno sarunu vedēju. Principā, ar, runājot ar ikvienu, tika skarti šie četri jautājumi. Ja runājam par zilsēmniecību, tad šķiet tas ir pats pats svarīgākais jautājums, un tas patiesībā ir arī galvenais iemesls, kādēļ Islandes tauta ir uh, vēlējusies uh, tik ilgu laiku atlikt uh, šo, šī pieteikuma iesniegšanu pār vēlni uh, pievienoties Eiropas Savienībai. Un, kā es teicu, šeit atkal mēs redzam uh, ļoti izteiktu šķelšanos pašas valdības iekšienē. Es jau teicu, ka Īslandes sabiedrībā kopumā ir atšķirīgi viedokļi par pievienošanos Eiropas Savienībai, bet tas pats ir attiecināms arī uz valdību. No vienas puses ir sociāldemokrāti, kreisie, kuri atbalsta integrāciju Eiropas Savienībā. Bet zaļie kreisie kuri ir atklāti pret integrāciju Eiropas Savienībā, Uh, vada zivsēmniecības un lauksaimniecības ministrija. Vēl viens svarīgs portfelis, finanšu ministra portfelis, arī tas ir uh, kreisajiem zaļiem, kas attiecās uz zivsēmniecību un lauksaimniecību tād. Jons Bjernensens, kurš ir ministrs un viena no centrālajām uh, figūrām uh, kustībai pret iestāšanos Eiropas Savienībā atklāti pateica, ka viņš nedos atļauju sarunām par lauksaimniecības un zivsaimniecības sadaļu. Vienkārši mēģinot bloķēt sarunu procesu, viņš to pateica atklāti. Gan viņš, gan arī citi Īslandes politiķi ar līdzīgu politisko orientāciju ir atklāti un publiski paziņojuši, ka vispirms ir jānotiek tautas nobalsošanai, pirms mainīt Islandes likumdošanu, lai pārņemtu akī komunitē. Citiem vārdiem sakot, viņš pateica, ka saruna process būtu nekavējoties jāpārtrauc. Tajā pat laikā sabiedrība uzskata, ka vajadzētu turpināt sarunas Un šis viedoklis atšķiras no vienas no koalīcijas partijas viedokļiem, kur uzskat, kā es teicu, ka sarunas būtu jāpārtrauc nekavējoties, un iestāšanās pieteikums būtu jāatsauc. Kas attiecās uz monetāriem jautājumiem, tad šeit situācija ir ļoti interesanta, jo galvenais iemesls, kādēļ Īslande iesniedza pieteikumu pirms diviem gadiem par vēlmu pievienoties Eiropas Savienībā, bija saistīta ar Īslandes uh, kronas šo situāciju. Un visi cilvēki, ar kuriem es runāju, vienbalsīgi man apgalvoja, ka Īslandes krona ir pārāk vāja valūta, lai spētu konkurēt starptautiskajā arēnā. Uh, un pievienojoties Eirozonai, tiktu dota iespēja eh, konsolidēt Islandes ekonomiku. Šajā kontekstā man ir jāsaka, ka Islandes ekonomika pēc e, šausmīgās krīzes pirms pāris gadiem tagad ir e, visai labā stāvoklī. SVF programma ir tikusi veiksmīgi izpildīta, tiek novērota e, ekonomikas izaugsme, bezdarbs ir samazinājies un ekonomiskais klimats kopumā ir labs. Vienīgā bāža Īslandes politiķiem ir par ir par eh, nacionālās valūtas stabilitāti. Un tajā pat laikā viņi ļoti rūpīgi seko tam, eh, kā izmainās situācija Eirozonā. Un jāsaka, viņi ir nedaudz nobežījušies. Noslēgumā gribētu pateikt dažus vārdus par tikšanos, kas mums bija ar eh, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuri ir gan pār, gan tiem, kuri ir pretiestāšanos Eiropas Savienībā. Sanāksme bija ļoti laba, jo tas deva mums iespēju identificēt divus svarīgus punktus. Pirmkārt, Eh, šīs ēs iestāšanās debatas vai debats par šo jautājumu ir vairāk emocionāls nekā tehnisks. Un jāsaka, ka ir ļoti nedaudz elementi, kas uh, tiek uh, eh, debatēt arī publiski. Kā es teicu, šīs debats ir galvenokārt emocionāls, un visi to atzīst un tam piekrīt. Otrakārt, ir skaidri redzams, ka kustība, kas ir pret iestāšanos Eiropas Savienībā, ir daudz labāk strukturēta, daudz labāk organizēta. Un ir būtisks un acīm redzams atšķirības attiecībā uz pieredzi un šo apņemšanos panākt savu. Tas būtu pagaidām viss, kas man būtu sakāms par mūsu delegācijas vizīti Islandē. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka es esmu pārliecināts, ka sarunas ar Islandi būs noteikti tās, kas interesēs arī mūsu komiteju. Lielas paldies Predes kungam. Atkinsona kungam vārds. Viņš ir Īslandes delegācijas dalībnieks. Prieks. Priekšsēdētāji, es eh, gribētu eh, apsveikt eh, Prēdas kungu par to, ka viņš bija ļoti labs delegācijas vadītājs, izmantojot savu uh, asprātīgo humoru. Un jāsaka, ka situācijās, kad parādījās šīs delikātās tēmas, viņš ļoti labi novadīja visu. Es piekrītu manam kolēģim attiecībā uz tikšanos ar zivsaimniecības uh, ministru. Uh, un bija skaidri redzams, ka nav nekas, kas spētu pārliecināt viņu par to, ka iestāšanās Eiropas Savienībā būtu laba lieta. Un viņš patiešām pateica, ka uh, eh, zivsēmniecība ir tik svarīga Islandē. Un, eh, Es gribēju jau gandrīz pateikt, ka tikpat svarīga kā eh, mārciņa Lielbritānijai, nu, bet es var, varbūt ieeju tādā ļoti bīstamā zonā. Bet es Eh, uzdevu šo jautājumu daudziem cilvēkiem līdz eh, vakariņām ar parlamentu deputātiem. Jautājums ir par to, ja ir tāda sašķeltība starp partijām un sabiedrību, kādēļ vispār viņi iesniedz pieteikumu par iestāšanos. Un eventuāli sarunā, piemēram, ar neatkarības partijas vadītāju, kas ir um, vēsturiski ļoti tāda ilgu laiku jau valdībā esoša partija un patiesībā tā ir tā kā Islandes alde. Es vaicāju viņiem to, un viņi teica, Es, es katrā ziņā teicu, ka man šķiet, ka viņu saruna pozīcija ir eh, visai nesaprotama. Jo šķiet, ka viņi iesniedza pieteikumu, eh, nebūdam vispār pārliecināti par to, ka ir atbalsts vispār šim solim. Un Jāsaka, ka parlamentā tika nobalsots par šī pieteikuma iesniegšanu tikai ar, vienu, ar vienas balss vairākumu, pateicoties sociāldemokrātiem un zaļajiem, jo zaļie bija gatavi atbalstīt šī pieteikuma iesniegšanu, lai saglabātu savu klātbūtni koalīcijā. Tā kā no šī viedokļa tas ir visai dīvaini. Tajāpat laikā man šķiet, ka mēs esam izšķieduši daudz laika, naudas vedot šīs sarunas. Nu, es piekrītu Prēdis kungam, ka kas attiecās uz cilvēku kvalitatīvo sagat, sagatavotību šīm sarunām, tad tā ir vienkārši pārsteidzoši laba. Bet kādēļ maksāt naudu, tērēt laiku, ja mēs zinām, ka Šī brīdī Īslandes sabiedrība vispār nav gatava to atbalstīt. Varbūt, ka labāk vispirms pārliecināt sabiedrību, jo galvenais saruna vedējs un tirzniecības ministrs bija visai optimistisks. Viņa teica, ka darījums izdosies, kaut arī ir problēmas ar <clears throat> nozēs jautājumiem. Viņš teica, ka pastāv labas iespējas, ka Īslandes tauta atbalstīs šo soli. Bet, kā es teicu, tas ir atkarīgs no daudziem citiem jautājumiem. Un tālāk par finanšu diskusijām. Mēs tikāmies nevis ar ministru, bet viņu palīgu, bet tomēr vispirms man pārsteidz uh, ziņa par to, ka ir lielāka interese pievienoties Eirozonai nekā pievienoties Eiropas Savienībai. Kā jūs zinat, noteikumi to neatļauj. Un Raugoties no ārpuses uz eirozonas problēmām, eh, mums šī vēlme šķita neparasta. Bet eh, Lielbritānijas un mm, mm, mm, Nīderlandes eh, valdībai par prieku jāsaka, ka viņi apsolīja pilnībā apmaksāt visus, teiksim, parādus, uh, kas, kas, kas Islandē ir. <clears throat> Tālāk es runāju ar eh, taksi, autobusu šoferi izrādījās, ka viņš ir profesors, nevis vienkārši šofers, kurš eh, savā brīvajā laikā uh, piestrādā par gidu un uh, ekskursiju autobusu šoferi. Un tad es pēc katras sanāksmes ar viņu konsultējos. Un pēc sarunām ar, ar politiķiem apsēdos ar viņu pie galda un teicu, nu, to teica politiķi, ko tu domā? Viņš saka, tās viss ir muļķības, viņi ir politiķi. Bet eh, mūs pārsteidz viņa teiktais. Uh, Un es domāju, ka tomēr varētu būt kāds patiesības kodols tajā, ko viņš teica attiecībā uz to, ka politiķi mani pārsteidz kā nepārliecināti par to, uz kurien viņi iet. Daži bija pār, daudz bija pret, bet tajā pat laikā neviens no viņiem nebija īsti pārliecināts, vai tas ir labi vai slikti. Man pārsteidza acīm redzamā labklājība Islandē. Finanšu ministrs teica, ka pieaugums ir 2%, un viņi paredz, ka arī šī izaugsme tā, tā tempā turpināsies, bet būdami Rietuma Eiropas kultūras valsts, viņi noteikti atbilst gandrīz visu sadaļu nosacījumiem, izņemot četrām, kuras eh, Prēdiskungs jau pieminēja un es piekrītu viņu vērtējumam, bet ja man būtu jāmin, nu šeit mums bija ļoti interesanta tikšanās ar vēstniekiem, kur viņi teica, kā viņi redz situāciju, un viņi norādīja, ka joprojām ir daudz nezināmo. Mēs nezinām, vai mēs reiz atrisināt dzīvesvērtības problēmu. Ir tie, kur saka, varbūt uh, jaunpienācējs uh, zivsaimniecības politikā arī Eiropas Savienībā varētu būt kaut kas ļoti labs. Un jāsaka, ka galu beigās viņi varētu tomēr nobalsot par Galvenokārt tādēļ, ka valūtas, nacionālās valūtas problēmas ir tās, kas ietekmē viņu ikdienas dzīvi. Tas būtu viss no manas puses, un vēlreiz gribētu pateikties sekretariātām un arī delegācijas vadītājam, kurš tiešām vadīja šo vizīti ar, uh, ar stilu un humoru. Paldies! Etkins, uh, Lās paldies, Edkins un kungam! Taranta kungam vārds. Thank you, Mr. President. Lielas paldies, priekšādētā. Es arī vēlētos pateikties uh, delegācijas dalībniekiem par sniegto informāciju un arī par pašu vizīti. Es vēlētos piebilst, ka man bija iespēja tikties arī ar ārlietu ministru un prezidentu Islandē, un šķiet, ka prezidentam ir tāds viedoklis, ka Eiropas Savienība ir nodevusi Islandi. Jo šķiet, ka dažas Āzijas valstis ir pievērsušās krīzes jautājumam daudz uzmanīgāk un ir bijušas un ir sniegušas palīdzīgāku roku. Viņš īpaši pieminēja Ķīnas un Islandes attiecības. Es domāju, ka mums šeit vajadzētu meklēt kaut kādus pretargumentus. Vēl vēlējos piebilst to, ka ja zivsaimniecības ministrs Reikavikā instruēs savu delegāciju bloķēt sarunas par zivsaimniecības sadaļu, tad iespējams mums vajadzētu būt gudrākiem, mums vajadzētu instruēt mūsu komisijas delegāciju, pārsteigt viņus un, piemēram, akceptēt viņu prasības, atstāt šo ekonomisko ekskluzīvo zonu un tāpat arī apsolīt, ka Īslandes zivsaimniecības organizācija būs stūrakmens Eiropas Savienības zivsaimniecības politikai. Tas būtu mans priekšlikums. Un paldies! Grazie, onorevole Tarant. La parola. Paldies, Taranta kungs. Šķiet, neviens vairs nav pieteicies izteikties. Vēber kungs no ārējās darbības dienesta. Lielas paldies! Mēs ļoti uzmanīgi uzklausījām runātāju teikto. Informācija bija patiešām interesanta. Un šī informācija arī atbilst tā informācijai, kādu esam saņēmuši mūsu ārlietu dienestos. Protams, mēs sekosim līdzi notikuma attīstībai Islandē. Mūs interesē arī viss, kas ir saistīts ar Arktikas politiku. Šis jautājums ir būtisks Īslandē un arī tādām valstīm kā Norvēģija un Krievija. Eiropas ārējās darbības dienas nodarbojas arī ar šiem jautājumiem. Lielas paldies, ka devāt man vārdu. Lielas paldies arī jums. Etkins kungs vēl vēlējās izteikties. Es gribēju uh, komentēt to, kas tikko tika minēts. Uh, par Arktikas jautājumu. Es jūtu tādas kā aizdomas, ka mēs vēlamies, eh, lai Islāndē pievienotos mums, tāpēc, ka Arktikas jautājums ir svarīgāks Eiropas Savienībai nekā Islāndē. Taču tajā pašā laikā viņiem šķiet, ka tas stiprinātu visu pozīcijas. Priekšēdētāji es vēlētos uzsvērt, ka šis jautājums ir delikāts, un tāpēc pret to ir jāizturās ļoti piesardzīgi, pretējā gadījumā saskarsimies ar lielām problēmām. Bene, prendiamo atto di questo suo accorato messaggio alla Commissione. Labi. Tad ņemsim vērā šo jūsu teikto, nodosim to arī komisijai un uh, liksim to visu arī protokolā. Tagad mēs varam pievērsties ceturtajam darba kārtības kungā, punktam, taču es uh, Vēlētos teikt, ka esam samainījuši šos punktus, un tāpēc eh, ceturtais punkts tagad ir eh, Lisaka kunga ziņojums par ieteikumiem padomē komisijai un Eiropas ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par Eiropas Savienības un Gruzijas asociācijas nolīgumu. Ir eh, jādomā arī par kaimiņu attiecību politiku, šķiet, ka par to mēs varēsim runāt apmēram 10.15, lai Broka kungs varētu uh, Um, doties uz savām darīšanām. Kilnielsens kundzes ziņojums tiks skatīts kā pēdējais šajā sanāksmē. Lūdzu, Līsika kungs, jums vārds. Es atvainojos priekšādētāju, es saskaršos ar problēmām. Esmu tautas partijas grupas ēnu referente Kīls Nelsens kundzes ziņojumā un uh, Uh, man radīsies problēmas. Nu, iepriekš mēs uh, nevienojāmies par šādu uh, lietu gaitu. Nu, es arī neko par to nezināju. Uzzināju to tikai šorīt. Uzzināju par Broka kunga darīšanām tikai šorīt no rīta. Centos tāpēc salikt darba kārtību tā, lai varētu šos jautājumus risināt. Es atvainojos, ka man tas jādara, bet eh, varbūt jāņem vērā tas, ka ēnu referentiem ir arī noteikta prioritāte. Te nav runa par nekādiem personiskiem motīviem, bet ēnu referentiem ir jāizsakās pirms citiem runātājiem, un tāpēc arī ņemsim vērā šo lomu.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 Kā jūs varat redzēt savos eh, izdales materiālos, tad eh, šeit man ir sakāms sekojošais, kad es tiku nozīmēts par referentu. No sākuma bija ļoti priecīgs, bet pēc tam ļoti ātri sapratu, ka uzdevums ir sarežģīts un grūts ir tīpaši par tādu tēmu rakstīt ziņojumu kā Grūzija, un es gribētu pateikties visiem, kas man palīdzēja sagatavot šo ziņojumu par Grūziju un par ekonomiskajiem likumdošanas un politiskajiem jautājumiem, bet tā ir tiešām dinamiska valsts, kas attīstās ātri. Un jāsaka, ka šie cilvēki sapņo par to, ka viņi varēs kļūt par mūsu sabiedrību, mūsu sabiedrības locekļiem. Un, un jāsaka, ka sarunas notika trīs. Eh, mēs trīs reizes tikāmies gan ar eh, parlamentu priekšsēdētāju, gan ārlietu ministru, gan galveno sarunu vedēju no Gruzijas puses, kā arī ar politiķiem, kas pārstāv opozīcijas partijas. Uh, Mm, ārpus mm, Gruzijas parlamenta un kā arī ar tiem politiķiem, kas spēlē svarīgu lomu vietējās vēlēšanās. Kā es teicu, tikāmies arī ar nevalstiskajām organizācijām, ar Gruzijas ombudu un visiem tiem, kas eh, strādā pie Gruzijas jautājuma no Polijas, Vācijas. Es tikos arī ar Polijas prezidentūras pārstāvjiem un uh, Polijas ārlietu ministrijas pārstāvjiem. Esmu vairāk kārtīgi ticies arī ar Eiropas Savienības sarunu vēdēju sarunās ar Grūziju un viņu personālu. Un pateicoties šīm tikšanās, es ieguvu ļoti svarīgu informāciju par visu, kas ir saistīts ar mūsu attiecībām ar Grūziju, ar uh, politiskajām un ekonomiskajām grūtībām pēc konflikta ar Krieviju 2008. gadā. Un mm, jāsaka, ka arī mēs apspriedām patreizējo situāciju. Runājām par patreizējām politiskajām struktūrām un ekonomiskajām struktūrām. Es eh, ziņojumā norādīju, ka pēc manām domām uh, Grūzija ir uz pareizā ceļa reformējot savu um, tiesu sistēmu attiecībā uz uh, demokrātiskajām struktūrām. Šeit mēs uh, aplūkojam to, kas ir noticis pēc pēdējām vēlēšanām Grūzijā, kas nodrošināja mierīgu un tādu netraucētu pārēju uz šo jauno struktūru. Jāsaka, ka situācija Gruzijā ir daudz labāka nekā iepriekš, progress ir panākts ātri un reformas valsts pārvaldes struktūrās ir notikušas tiešām ļoti ātri. Protams, ir vairāk pretrunīgi jautājumi un ir arī uh, politiskas problēmas, kas joprojām ir kā mantojums no 2008. gada kara, bet uh, Jāsaka, ka gan es, gan uh, daudz citas kompetents personas Eiropas Savienībā uzskata, ka šī ir situācija, kad mums ir atklāti jāpasaka, ka 20% no Grūzijas teritorijas ir okupēta. Vismaz tā to var traktēt atbilstoši starptautiskajām tiesībām. Mēs atzīstām Grūzijas teritorijas nedalāmību un Grūzijas uh, valsts uh, varas iestāžu um, pilnvars noteikt to, kas notiek visā Grūzijas teritorijā. Un Krievijas uh, armija ir visai nevēlams viesis šajā uh, teritorijā. Vispēcot, es gribētu runāt par brīvās tirniecības nolīgumu. Te iet runa par lielu tirdzniecības telpu un uh, Grūzijas valsts reformas un tautsēmniecības sistēmas reformas iet pareizajā virzienā, un mums, kā Eiropas parlamentam, vajadzētu viņiem nepārprotami parādīt to, ka šis ir īstais brīdis, lai runātu par uh, sarunām attiecībā uz Eiropas brīvās tirdzniecības nolīgumu. Es eh, ne, nerunāšu vairs gari, jo eh, šis ziņojuma teksts ir arī jūsu izdevums materiālos. Es tikai gribēju teikt, ka esmu uzsācis arī konsultācijas ar ēnu referentiem, un es esmu gatavs uzklausīt jebkādus komentārus, kas jums varētu būt par šo ziņojumu. Valžēna kungam vārds. Uh, Lielas paldies, priekšādātāji! Pirmkārt, es vēlētos pateikties referentam par viņa ieguldīto darbu. Šis ziņojums ir patiešām labs. Mums bija arī laiks noturēt sanāksmes un konsultācijas. Tieši tāpēc esmu uh, tikusies arī ar ēnu referentiem un citiem kolēģiem. Es domāju, ka nebūs nekāda grūtība pieņemt šo ziņojumu. Te ir pieminēti visi svarīgākie jautājumi, ir pieminēts arī panāktais progress un arī uh, trūkumi, ar kuriem Grūzija vēl saskarās. Grūzija ir viena no labākajām austrumu partnerības dalību valstīm, ja ir runa par reformu veikšanas pienākumiem. Grūzija ir apņēmusies ieviest demokrātiju, tiesiskumu, ekonomisko pārvaldību un ievērot arī cilvēktiesības. Tas ir ļoti nozīmīgi, ja mēs vēlamies panākt eh, veiksmīgus rezultātus ar šo asociācijas nolīkumu. Kā jau Lisa kungs minēja, Gruzija ir panākusi lielu progresu savās attiecībās ar Eiropas Savienību, taču varas iestādēm vajadzētu būt ambiciozākām attiecībā uz demokrātijas nostiprināšanu. Šeit es gribētu īpaši pieminēt eh, politikas un mēdīju plurālismu. Protams, ir jāīsteno arī politiskās reformas. Esmu vairāk kārt lūgusi suverenitāti un Gruzijas teritorijas nedalāmību Manuprāt, varas iestādēm ir ļoti svarīgi nodrošināt pārvietoto personu un bēgļu drošu atgriešanos. Abhāzijai un uh, Dienvidu Osetijai vajadzētu tikt atzītām par okupētām teritorijām. Tādējādi tiktu ievērotas starptautiski atzītas robežas. Gruzijai ir jādara viss iespējamais, lai atrisinātu savus iekšējos konfliktus. Gruzijai ir arī jānodrošina, lai netiktu piemērots spēks šo konfliktu risināšanā. Ir nodrošināta arī vīzu režīma atvieglošanas programma attiecībā uz Gruziju. Es uzskatu, ka tas ir solis uz priekšu un iespējams drīz varēs atcelt prasības m, mm, saņemt vīzu. Ja runa par tieslietām, tad Gruzija ir panākusi progresu, taču ir arī daudz politiski motivētu lietu. Valstī vajadzētu apmācīt savus prokurorus pirms tie stājas amatā. Tāpat arī ir uh, jācenšas panākt to, lai policijā nevaldītu vardarbība. Ir jāuzlabo apstākļi cietumos, un ir jāatcerās tas, ka Gruzijā vēl ar vienu ir visaugstākais arestēto cilvēku skaits. Aizturēšanas centros apstākļi brieži vien ir necilvēcīgi. Vēlētos uzsvērt vēl kādu punktu. Pieminēju mediju plurālismu un eh, spiedienu, kas tiek izdarīts pret žurnālistiem. Septembrī žurnālistu starptautiskā asociācija ziņoja par serbu žurnālista atbrīvošanu dienu Dosidijā, tad, kad viņš tur viesojās. Saskaņā ar eh, dažiem datiem šis žurnālists it kā tika apvainots tajā, ka viņš esot Krievijas spieks. Ir daudz eh, šādu gadījumu, ir arī vairāki žurnālisti, par kuriem tiek teikts, ka viņi it kā esot Krievu spiegi, līdz ar to Tbilisī izcēlās eh, žurnālistu masu protesti. Ir jānodrošina, lai e, mediji būtu plurāli un lai arī tie būtu brīvi. Tāpat arī ir jānodrošina caurdzamība attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu īpašniekiem. Ir jānodrošina brīva piekļuve sabiedriskai informācijai. Žurnālisti saskaras ar daudzām problēmām, un līdz ar to tas noved arī pie plašāka veida problēmām Gruzijā. Kā jau Līsakungs teica, mums ir vajadzīgas e, lielas sarunas, bet es domāju, ka Gruzija ir uz pareizā ceļa. Paldies! Uh, Paldies! Tagad vārds Brokungam. Priekšādētāji, man ir tikai daži komentāri. Varu pievienoties kolēģis pēdējiem teikumam, proti, ka Gruzija ir uz pareizā ceļa. Taču, protams, viss vēl nav simtprocentīgi pareizi, viss nav panākts, to arī nevar sagaidīt. Ir jāatcerās, ka pēc kara Gruzija zināmā veidā ir stabilizējusies un ekonomiskais stāvoklis ir uzlabojies. Infrastruktūra ir modernizēta, izaugsmas rādītāji ir auguši un uh, šī situācija ir bijusi daudz uh, labāka nekā man kādreiz šķiet iespējams. Priekšsēdētāja kungs uh, iepriekšējā gada novembrī uh, Es kopā ar dažiem kolēģiem biju pašvaldību vēlēšanu novērotājs OECD un arī citu starptautisko organizā, organizāciju pārstāvi uzskatīja, ka šīs vēlēšanas ir novadītas korekti, līdz ar to demokrātiskais progress noteikti ir augstu vērtējams. Mums vajadzētu rūpēties tagad par to, lai šie uzlabojumi tiktu atbalstīti arī nākotnē. Ir jāatcerās, ka Austrumu partnerībā ne viss iet tik labi, kā varētu gribēties, un tieši tāpēc Gruzija ir tāds kā spožākais punkts šajā partnerībā. Mēs nedrīkstam aizmirst trūkumus, mums, protams, vajadzētu uz šiem trūkumiem arī norādīt, un vajadzētu mēģināt panākt, lai arī šeit tiek nodrošināti uzlabojumi tā lai e, šis stāvoklis saglabātos arī ilgtermiņā. Es vēlētos pateikties Līdzeka kungam, ka viņš rīkojas tieši šādā veidā. Paldies! Grazie, honorevole Brok! Paldies, Broka kungs! Kieva kungs, jums ir dos vārds. Paldies, priekšsēdētāj kungs, pirmkārt, paldies par uh, Eh, to, ka eh, uzaicinājāt ārējās darbības dienestu iepazīstināt ar savu viedokli šodien. Eh, es vēlētos šo divu minūšu laikā runāt par sarunu procesu. Līdz šim brīdim ir bijušas septiņas plenārsēdes, pēdējā norisinājās jūlijā. Atvainojiet, tomēr bija sešas plenārsēdes, septītā notiks oktobrī šajā gadā. Un es domāju, ka mēs labi virzāmies uz priekšu vairumā no jomām, Protams, joprojām ir vairāk jautājumu, kuri, eh, vairāk, kur ir vai nu mm, specifiski tieši attiecībā uz Gruziju, vai arī tie ir jautājumi, eh, kas ir līdzīgi arī kāda ir arī citiem mūsu partneriem, ar kuriem mēs vedam sarunas. Bet es domāju, ka jebkurā gadījumā mēs eh, virzāmies uz priekšu. Mums ir bijis arī viedokļu apmaiņa ar referentiem pirms vasaras brīvdienām. Uh, Es eh, to visu ņēmu vērā, sagatavojot ziņojumu. Eh, ziņojuma eh, projekts tika iesniegts septembra sākumā, lai par to varētu izteikt komentārus. Es tagad paudīšu vairākus komentārus attiecībā uz šo ziņojumu. Gribētu teikt, ka dažas no piezīmēm, kādas, kādas tad, pauda vairāk no parlamenta deputātiem. Pirmkārt, jautājums par reformām. Es domāju, ka mēs visam viens, viensprāts par to, ka Grūzija ir uh, veikusi uh, tiešām ievērojamas reformas, uh, dziļas un ātras, bet tas nenozīmē, ka viņi ir visu jau sasnieguši. Un viņi jau sevišķi ir norādījuši uz uh, diviem vispārīgiem jautājumiem mūsu progresa ziņojumā. Šī gada sākumā. Viens būtu konsolidēt demokrātiju un radīt tolerantu un uh, plurālistisku politisko kultūru, un otrs uh, būtu tieslietu sistēma. Un tur ir iekļauti jautājumi, kādus uh, minēja parlamenta deputāts, jautājums par mēdījiem, kur mēs esam uzsvēruši. Mēs uh, cenšamies risināt šos jautājumus sarunās Um, mūsu sadarbībā ar Gruzijas valsts iestādēm. Otrakārt, es vēlētos pievērsties jautājumam par politisko dialogu un par sadarbību, kuru jūs esat uh, vairākas lietas ieteicis. Pirmkārt, atsauci uz 49. pantu, uz līgumu 49. pantu, kas ir jūsu ziņojumā. Es vēlētos šajā sakarā teikt divas <clears throat> lietas asociācijas nolīguma, par kuriem mēs runājam ar mūsu partneriem tie kā tādi. Tad, tad, tad ne, neparedz tad, attiecības ar Eiropas Savienību, bet tie ir tieši par e, ek, ekonomisko izaugsmi. Un es domāju, ka ir svarīgi runāt par šādiem e, nolīgumiem. Un šajā ziņā mums ir zināmas paralēlas attiecībā uz uh, dažu mūsu partneru eh, cerībām attiecībā uz šo jautājumu. Un otrkārt, attiecībā uz eh, Abhāzijas un Dienvidostejas reģioniem. Gribētu teikt pirmkārt, ka Eiropas eh, Savienība daudzos gadījumos ir atkārtojusi to, cik svarīgi ir respektēt Grūzijas teritoriālo integritāti. Un tā, uz tā balstās eh, viss mūsu, eh, viss mūsu pieeja šo jautājumu risināšanā. Es gribētu teikt, ka mēs eh, izmantojam ļoti dažādus instrumentus, daži no tiem ir minēti ziņojumā, mums ir Ženēvas process, mums ir EMM, e mums ir arī jauns īpašais pārstāvis. Un mēs tad, jebkurā gadījumā, atbalstām reformas un ekonomisko izaugsmi. Es gribētu teikt, eh, ka attiecībā uz EMM es gribētu teikt eh, trīs eh, lietas. Mūsuprāt, šobrīd Eiropas Savienības uzraudzības misijai vajadzētu rīkoties kā monitorēšanas mehānismam, kuru respektē abas puses. Un otrkārt, attiecībā uz mūsu pieeju uz eh, šiem te reģioniem. Balsoties eh, uz cieņu pret teritoriālo integritāti, Eiropas Savienības pieeja balstās uz šo eh, reģionu neatzīšanu. Un šī apņemšanās ir, ir svarīga, lai neizolētu šos reģionus. Un es domāju, ka virzoties, izmantojot šādu pieeju, mēs sniegsim apstākļus vajadzīgos apstākļus ilgtermiņa risinājumam. Attiecībā uz Ženēvas diskusijām es eh, jūsu ziņojumā eh, sajūtu tādu kā pesimismu. Es domāju, ka Mēs eh, ļoti labi izprotam Ženēvas diskusijas. Tās ir vienīgais eh, fórums, kurš eh, līdz šim brīdim ir pastāvējis, kuram ir konteksts iesaistītajām pusēm. Un attiecībā uz rezultātiem tieši process ir ļoti svarīgs, un mēs to pilnībā atbalstām. Attiecībā uz brīvību tieslietām Es par to, es man nedaudz pieskāros runājot par reformām iepriekš, bet es gribētu teikt arī to, ka attiecībā uz uh, vīzu uh, atvieglošanas uh, nolīgumu, kurš uh, šobrīd ir stājies spēkā Grūzijā, mūsuprāt, uh, var tik spērti tālāk soļi, un mēs varam iet uh, tālāk attiecībā uz mobilitātes uh, veicināšanu. mēs eh, pārskatīsim šo eh, nolīgumu gadu pēc tam, kad tas būs stājies spēkā, un mēs centīsimies novērtēt tā īstenošanu. Un visbeidzot, attiecībā uz, uz tirdzniecības nolīgumu, uz paziņēto um, eh, un visatarošo brīvās tirdzniecības uh, zonu, Es domāju, ka mēs šobrīd eh, esam nonākuši eh, pēdējā eh, līmenī attiecībā uz šīm te teritoriālajām darbībām. Mēs esam vienojušies ar Gruzijas iestādēm par darbības plānu. Un viņi šobrīd beidz īstenot šo plānu. Un tad, kad plāns būs e, īstenos, tas nozīmēs, ka mūsu kolēģi, e, un kad, kad būs e, pozitīvs komisijas novērtējums, būs iespējams pieņemt lēmumu par sarunu sākumu. Ņemot vērā to, cik man ir īsa laiks, tad, tad es beigšu savu uzstāšanos, bet esmu priecīgs atbildēt uz kādiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Jā, Jērkungs! Jā, Eh, Linačekas kundze, jums ir dots vārds. Paldies, priekšsēkungs. Eh, atvainojos par to, ka iepriekš ne, nebiju šeit. Nokavējos, man arī bija problēmas ar ierašanos. Paldies! Es eh, tikai vēlētos pirmkārt pateikties Lise kungam par viņa priekšlikumu attiecībā uz viņa projektu, un es vēlos tikai pieskarties dažiem jautājumiem. Es domāju, ka mums ir vairāk tad, e, jāplūko dažādas problēmas puses. Es domāju, kā ziņojums, e, kā, kas attiecas uz e, asociācijas nolīgumu ar Gru Gruziju, Eiropas Savienības nolīgumu ar Gruziju, cik es atceros, tad, tad tur ir četras reizes minēta uh, Krievijas okupācijas. Nesaku, ka tā ir liela problēma, bet es uh, domāju, ka mums to vajadzētu formulēt tā, lai mums būtu brīvs uh, ceļš tad, ar, ar Eiropas Savienības misiju sadarboties ar uh, cilvēkiem op okupētajās teritorijās, lai mēs viņiem varētu kaut kādā veidā palīdzēt. Tā ir viena lieta, tad, redzībā, uz, jūs runājat par konstruktīvu uh, unilaterālismu, kuru jūs atbalstāt. Sakašvili kunga runa, kad viņš bija šeit Eiropas parlamentā eh, pagājušajā gadā, es tomēr šajā vietā vēlētos eh, tad, paust kādu komentāru par neagresijas eh, pakotni, kas tika ierosināta ilgu laiku pirms Krievijas invāzijas 2008. gadā. Un tajā laikā Grūzija un Sakašvili to nevarēja, nevēlējās pieņemt. Es domāju, ja mēs raudzītos uz vēsturi šādā veidā, būtu labi to pieminēt attiecībā uz uh, eh, eh, padzināto brīvās tirdzniecības eh, zonu, uh, tur vajadzētu minēt uh, sociālo ietekmi, kas ir paredzēta. Tad pirms, tad, mm, jo mēs esam redzējuši, ka, ka tur ir vienmēr problēmas tieši saistībā ar vidas un sociālajiem jautājumiem. Tie ir divi no galvenajiem jautājumiem, kāds vēlos šobrīd pieminēt. Es ceru, ka jūs varēsiet panākt vienošanās. Paldies! Paldies, Lunačekas kundze. Un pēdējie komentāri no uh, ziņoju, ziņotāja. Paldies! Paldies! Vēlties pateikt uh, ēnu referentiem par viņu ieguldījumu. Paldies! Ārējās darbības uh, dienestam, kā jau teicu, esmu atvērts jebkādiem komentāriem, diskusijām un es domāju, ka mēs panāksim vienošanos. Paldies! Paldies, eh, Lizekungs! Eh, termiņš eh, grozījuma iesniegšanai, kā jūs zināt, ir 28. septembris 12. dienā. Kā paredzēts, tagad mēs Eh, ķeramies pie eh, darba kārtības punkta par kaimiņattiecības politikas eh, reformām. Un pirmais runātājs šeit ir Broka kungs, kurš runās par kaimiņattiecību politikas nopietno daļu. Un tad, tad viņš runās Davidu kungu vietā, kurš šodien nevarēja mums pievienoties. E, micro, please. Mikrofonu lūdzu ieslēdziet. Nāc, Pēter. Vai tagad labāk? Man ir tas gods stādīt jums priekšā ziņojumu par kaimiņattiecību politiku Eiropā, ko gatavoja Davida kungs, bet viņš tiemžēl nevarēja ierasties noteikti ir eh, tāds lielāks uzsvērts likts uz eh, dienvidu partnerību. Uzskatu, ka kaimietiecību politika ir eh, jāvirza jaunā virzienā, jāuzstāda jaunas prioritātes, bet to mēs visu redzēsim pēc komisijas un augstās pārstāvis kopējā paziņojuma. Tas būs tāds kā uh, jauns uzsākums visam visai šai reformai. Ir skaidrs, ka mēs vēlamies šeit rast jaunus ceļus. Tas, es uzskatu, ir ļoti nozīmīgi un it īpaši pēc arābu pavasara ir jāņem vērā, ka šeit ir vēl daudz darāmā. Finansiālajie jautājumi ir jānoskaidro, tiem ir jāpievērš arvien lielāka uzmanība un ir jāatcerās, ka neskatoties uz budžeta strīdiem, uh, Eh, kaimiņa tiecību politiku nedrīkst arī pēc finanšu krīzes. Uzskatu, ka no tā ir ļoti daudz kas atkarīgs. Mūsu kaimiņa attiecību politikai ir jābūt demokrātiskai un stabilai. Mums ir jānodrošina, lai šī dienvidu partnerība un šīs mierīgās revolūcijas, kas notika Ziemeļa Āfrikā, uh, ir saistāmas ar to, kas notika pirms 20 gadiem Eiropā. Proti cilvēki vēlas brīvību un labākus dzīves apstākļus. Tieši tāpēc mums šo sadarbību vajadzētu arī izmantot tā, lai varētu veicināt brīvības un tiesiskuma attīstīšanos šajos reģionos. Mums ir jāuzstāda šādi mērķi, un tieši tāpēc ir ļoti labi, ka uh, tiek izteikta vēlme veidot Eiropas demokrātijas fondu un līdzīgus instrumentus. Ir jāatcerās, ka šie mēģinājumi veidot cilvēktiesību instrumentus, kuros daudz iegūda arī Eiropas parlaments, sniedz daudz prieka. Ir jāatcerās, ka šeit ir runa par to, ka pat viens miljārds eiro netiek izmantoti no komisijas puses ir jāatcerās, ka šīs demokrātiskās kustības un uh, pilsoniskā sabiedrība ir jāatbalsta apējot valdību. Šķiet, ka no komisijas puses mēs neredzam īpašu vēlmi darboties, neskatoties uz kopēju apņemšanos veidot Eiropas demokrātijas fondu. Mums ir jāmēģina veicināt, lai komisijas aparāts arī uh, Eh, loģiski un saprātīgi iesaistītos šādas politikas veidošanā. Nākamais, kas arī ir ļoti nozīmīgi, ir eh, šādās valstīs skaidri norādīt, ka demokrātiskā attīstība ir intensīvi jāvirz uz priekšu. Es domāju, ka pavisam drīz mums radīsies iespējas veicināt šādus demokrātiskos eh, m, procesus. To es jau varēju novērot Eģiptē vēlēšanās. Uzskatu, ka šajā ziņojumā ir būtiski runāt arī par migrāciju un nabadzības izskaušanu. Tie ir tādi politiski procesi, kas norāda uz sinerģiju, uz sinerģijas nepieciešamību Eiropas Savienībā. Ir jāsastāsta ārējās un iekšējās politikas jomas. It īpaši šeit vajadzētu runāt par Eiropas Savienības un vidusjūras ekonomiskās tāpas attīstību. Tāpat arī ir ļoti svarīgi, ka šī ekonomiskā telpa starp Eiropas Savienību un vidusjūru ir jāveido tā, lai šeit eh, no, tiktu nodrošinātas ekonomiskās attiecības starp eh, dažādām valstīm, piemēram, ar vecajām uh, kolonijām Eiropas, kolonijām Āfrikā. Ir jāatcerās, ka šeit ir tikai 15% sadarbība vērojama pašlaik. Tieši tāpēc ir jānodrošina infrastruktūras veicināšana un arī tirniecības attiecību veicināšana starp šīm valstīm, jo šāda veida uh, attīstība nodrošina arī izaugsmi. Labklājība būs iespējama šajās valstīs tikai tad, ja uh, Uh, tiks piemērota multilaterāla pieeja un tiks veicināta ekonomikas attīstība visās šajās valstīs. Tādā veidā Eiropa varētu veicināt arī brīvības veicināšanu šajos reģionos. Uzskatu, ka šie reģionālie konflikti būtu jārisina ar daudzpusēju pieju, un tas ir tikpat nozīmīgs jautājums arī austrumu partnerībā. Kolēģi, Šķiet, ka šeit esmu tikai tāds kā palīga aktieris, esmu piedalījies šajā ziņojumā, bet eh, referenti ir citi. Uzskatu, ka šis ziņojums iet pareizajā virzienā, un tas arī būtu viss, ko vēlējos teikt. Un um, no Dāvida kunga vēl es vēlējos piebilst, ka. Viņš labprāt uzklausīs jūsu komentārus, un uh, Viņš arī labprāt saņems grozījumus līdz eh, oktobra sākumam. Tas ir 7. oktobris eh, grozījuma iesniegšanas termiņš. Viņš arī ļoti labprāt eh, diskutēs par šiem grozījumiem, lai uh, tos iekļautu ziņojumā un lai ziņojumu varētu pieņemt ar lielu vairākumu, tādējādi veicinot labākas politikas attīstību šajā jomā. Vēl varētu piebilst, ka pēdējā savā vizītē uz Ēģipti es ļoti dusmojos uzklausot ciparus. Šķiet, ka 60-70% naudas tiek iztērēts pētījumiem, ko veica Eiropas konsorcija Ēģiptē. Ir jāatcerās, ka 90. gados tas pats notika arī Vidus Eiropā, Centrāla Eiropā un Austrum Eiropā. Ir jāatcerās, ka šādi gari ziņojumi ir pilnīgi nederīgi. Mums e, nevajag e, maksāt konsultantu firmām Eiropā, kas raksta ziņojumus par šīm zemēm. Tieši tāpēc mums vajadzētu uzlikt komisijai pienākumu pārorientēt līdzekļus tā, lai varētu īstenot praktiskus projektus, nevis konsultantus atāgot. Lās paldies Broka kungām. Tagad par ziemeļ dimensiju runās si, bija plānots runāt sieviešu kungām, bet viņš nav ieradies. Varbūt ir kāds, kas vēlas izteikties. Esam uzklausījuši Broka kunga komentārus, un ir jāatcerās, ka laika mums īpaši daudz nav, bet Bīlana kungs gribēja komentēt šo jautājumu. Lūdzu. Eh, gracias, presidente. Yo eh, lamento haber llegado. Paldies, Verstēkungs. Atvainojos par to, ka nedaudz nokavēju. Es eh, sapratu, ka šīs eh, debatas eh, notiks ap 12. Es tomēr redzu, ka jūs nedaudz viņus pārcēlāt uz, uz, uz atpakaļ. Broka kungs nu pat kā izteicās, un kopumā es piekrītu viņa ziņojumam, kā jau Broka kungs teica. Tad to, ko es, es varēju dzirdēt, mēs virzamies pareizajā virzienā. Varbūt man nebija pietiekami daudz laika, lai izpētītu ziņojumu tā, kam to vajadzētu būt, da, vajadzētu būt darījušam, bet man ir daži komentāri, kas man pārsteidz lasot šo tekstu. Es pavisam tā ātri paskrēju pāri e, tekstam attiecībā uz e, dienvidiem. Es domāju, ka mums ir jāuzlabo atsauce uz um, Euromed. Manuprāt, Mūsuprāt, šeit ir politisks uh, ambiciozs politiskais mērķis un institūcijas, un mēs to minam tikai saistībā ar zināmiem reģionāliem projektiem, ar specifiskiem projektiem. Es domāju, ka šī institūcija. Es nedomāju, ka mums vajadzētu um, padoties un mums vajadzētu palikt ambicioziem. Otrs komentārs, ko vēlējos teikt, daļa par asociācijas nolīgumiem. 13. Eh, punkts, jo sevišķi. Es saprotu, ka jūs runājat par tirzniecību šajā gadījumā, bet es domāju, ka mums arī vajadzētu runāt par pakalpojumiem tirzniecībā. Bet šie pakalpojumi nekur eh, neparādās, un manuprāt, tiem vajadzētu parādīties. Es nedomāju, ka mums eh, vajadzētu. Tātad mums ir jāmin arī eh, pakalpojumi šajā gadījumā. Es, es to ierosinu kā papildinājumu tekstam. Un tas nav jautājums tikai par to, lai Eiropa atvērtu savu Eh, tirgu, arī otrai pusē ir jāatver savs tirgus. Eiropas Savienība eh, var palīdzēt ar eh, reformu projektiem un ir jāievieš vienotais tirgus, bet, bet ir svarīgi, ka šī te atvēršana ir apusēja un attiecībā uz pakalpojumiem. Es domāju, ka mēs varam spēlēt svarīgu lomu un mēs varam noredzināt to, ka mūsu pakalpojumi ir vairāk klātšo šajā pasaules daļā. Un trešais aspekts, kuram vēlējos pieskarties, man vairs gan nav īpaši daudz laika - mobilitāte. Visi nodaļa par mobilitāti Eh, problēmas eh, eh, un tātad saistības savienībai, un ka savienībai vajadzētu paveikt labāku darbu attiecībā uz, uz, uz, uz, uz jaunatni un citas lietas. Mēs runājam par migrācijas plūsmām. Protams, ka mums ir nepieciešams laba sadarbība ar trešajām valstīm. Un runājot par plūsmām, um, tikai Eiropas Savienība nevar tā, to visu pārvaldīt arī valstīm, no, no kurām ierodas šie cilvēki, tam vajadzētu palīdzēt. Un tāpēc man ir zināms šaubas par šo punktu. Attiecībā par noliegumiem mums vajadzētu tam uh, uh, vairāk tekstā pievērst uzmanības. Paldies, priekšādā kungs. Paldies. Uh, tajā pašā laikā uh, tātad Šilies kungs vēlas izteikties. Es viņam dodu vārdu. Kā mēs visi zinām, un kā jūs zināt, tad šis ziņojums ir tikai viens no daudziem jautājumiem mūsu kaņotniecību politikas pārskatīšanā. Eh, šis nav pirmās debats par šo, šo tēmu, tāpēc es eh, pieskaršos tikai ziņojuma secinājumiem. Tāpēc, ka šis ziņojums eh, pabeidz visu pārskatu kā tādu. Un vēl viens cits notikums, kurā mēs piedalīsimies ir Austrumu partnerības samits Varšavā 29. septembrī. Eh, tur būs eh, zināmi secinājumi arī. Un tie eh, bagātinās mūsu ziņojumu galējo tekstu. Es vēlos pieskarties trīs jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi un kuriem ir uh, pievienotā vērtība attiecībā uz to, kas ir te, teikts iepriekš saistībā ar šo ziņojumu. Pirmkārt, ziņojums ir ļoti uh, labi saistīts ar komisijas uh, ziņojumu, tāpēc, ka mūsuprāt šis uh, komisijas paziņojums parāda ļoti labi visas jaunos jautājumus uh, jaunajā domāšanā, kāda ir pamatā šai kaimietiecību politikai. Lietas, kurām pieskārāmies mūsu iepriekšējā ziņojumā, Ehm, un, un kas, eh, par kurām tika runāts arī iepriekšējos komisijas publicētajos dokumentos. Un otrkārt, eh, par eh, struktūru, kāda ir šim ziņojumam, mēs vēlamies, lai būtu sas, sasaiste starp austrumiem un dienvidiem. Ir skaidrs, ka nav divu dažādu uh, ziņojumu, viens, kas veltīts austrumiem, viens, kas dienvidiem, bet tas ir viens ziņojums, kurā ir atsauce uz kopīgu kaņotniecību politiku attiecībā uz trešo uh, aspektu. Uh, tad apakšpunktos uh, var sadalīt arī uh, citu jautājumu. Šis more for more princips, uh, kurš, uh, kurš tiek tulkots uh, kā specifiskas uh, prasības un gaidas. Uh, kādas būtu jāpieņem mūsu partneriem, lai izstrādātu viņu pašu scenāriju attīstībai, un Eiropas Savienība rīkosies atšķirīgi, īstenojot plānoto politiku. Viens no detalizētiem jautājumiem, un tas ir jāuzsver šajā brīdī, tas, ko sauc par mobilitāti. Galvenā ideja ir noteikt eh, noteikumus vīzu režīmam. Un mūsu nodoms ir tad, eh, tad kaut kādā brīdī nākotnē eh, tad, mm, pārtraukt vīzu režīmu. Tas ir politiski ļoti svarīgi. Un tas ir ļoti svarīgi, lai veidot Eiropas Savienības imidžu šajās, šo, šo valstu sabiedrībās. Un beigās vēlos teikt, ka, protams, ir viens jautājums, kurš būs ļoti pretrunīgs Es jau skatos Broka kungu virzienā. Mēs diezgan tuvu šobrīd atrodamies. Es varu iedomāties, ka šis eh, strīds būs diezgan skaists, tad vai iekļaut vai neiekļaut dokumentā eh, dalības jautājumu. Kā par eh, atsevišķu jautājumu, kas vēl nav izlemts šajā ziņojumā. Paldies, Sivičs kungs, tagad dodu vārdu Šulc kungam, ēnu referentam. Ein, ein U statt einem O, also Schulz. Šulcs, nevis Šolts, tad bija U, nevis O. Bet, nu, tas ir tāds eh, neliels tikai, fon, neliela fonētiska kļūdiņa. Ir jāsaka, ka šis ziņojums ir tāds visaptverošs un arī labi strukturēts. Galvenokārt eh, te ir runa par cilvēktiesībām, te tiek eh, pieminētas ļoti svarīgas un pozitīvas lietas Tāpat arī ir minēts vairākas vērtības, par ko ļoti iestājas Eiropas parlaments. Mēs gribētu mazliet vairāk skaidrības jautājumā par demokrātijas fondu. Kādu lomu uzņemsies šis fonds, kādā veidā tas tiks veidots un kādi pienākumi e, tiks nodoti šim fondam? Tas pats attiecas arī uz ārējās darbības dienestu. Šeit parādās jautājums, cik tālu ies mm, dienests, lai cīnītos pret konfliktiem. Īpaši gribu pieminēt Baltkrieviju, jo kopš prezidenta vēlēšanām spriedze šajā valstī arvien pieaug. Tāpat arī ir paredzēts samits Austram partnerībai Vāršavā septembra beigās. Tāpat mums ir jādomā par 5 plus 2 sarunām, Piedņestras konflikta risināšanā, Kādu lomu šeit spēlēs Eiropas ārējās darbības dienas un kādā veidā tas uh, iestāsies par Eiropas uh, kopīgo balsi? Tāpat arī mums ir jādomā par pilsoniskās sabiedrības atbalstīšanu. Mums uh, bija ļoti uh, labā pieredze ar Eiropas austrumu partnerības un Eiropas Savienības uh, Eh, pilsoniskās sabiedrības fórumu. Diemžēl Eironest ir tāda situācija, ka desmit pārstāvi no Baltkrievijas nevar ierasties vēl ar vien šīs vietas stāv tukšas, tāpēc, ka parlaments netika ievēlots demokrātiski. Cerams, nākamgad mums izdosies to panākt. Šeit parādās jautājums, cik tālu mēs varētu atbalstīt pilsoniskās sabiedrības izveidas procesus. Es vēlētos vēlreiz atkārtot mūsu priekšlikumu par to, ka ir vajadzīgs centrālais bīrojas pilsoniskās sabiedrības fondam. Vajadzētu veidot šo centru šeit Briselē, lai varētu koordinēt šī fonda darbu. Paldies! Grazie, honorevoli. Paldies Šulca kungam un tagad Pancērī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu komentēt eh, to, kas attiecās uz kaimiņu attiecību politikas eh, dienvidu sektoru, ja tā varētu teikt. Es piekrītu Davids kunga pieejai. Es domāju, ka mums vajadzētu izvērtēt esošo situāciju un paraudzīties, kas mums ir un kā mums nav. Jo kaimiņu attiecību instruments varētu būt elastīgāks nekā mēs eh, sākotnēji esam iedomājušies. Un es domāju, ka šis eh, princips mo for mo ir ļoti vietā un tas ļautu mums uh, palīdzēt um, tām valstīm, kas uh, tiec uh, attīstīt uh, demokrātiju. Money markets mobility, nauda, tirgi mobilitāte. Tas dod mums iespēju labāk identificēt prioritātes uz kurām mēs konkrēti strādājam, tīpaši vidusjūras reģionā. Un mēs gribētu, lai tas, ko mēs darām, atbilstu konkrētām vajadzībām noteiktajā vietā. Un es gribētu, lai tas tiktu skaidrāk m, ap, norādīts arī ziņojumā. Un es domāju, ka mums ļoti labi jāapzinās patreizējā reālā situācija vidusjūras reģionā, jo, piemēram, Tunisija ir valsts, kurā ir iespējams reāls izmaiņas. Un varbūt arī mūsu kaimiņu attiecību politikā mums vajadzētu um, diferencēt uh, š, šīs politikas nostādnes attiecībā uh, pret to, uh, cik tālu katra valsts ir gatava iet, un es nedomāju, vai šie laboratorijas uh, apstākļi varētu būt uh, piemērot visām valstīm, uh, kuras piedzīvoja tā saucamo Arābijas pavasari. Un mēs katrā ziņā negribētu, lai Arābijas pavasars pārvērstos par kaut ko citu. Paldies, Pancērīkungs, Lohberku. Paldies, priekšādātāji. Es pieteicos runāt, taču mūsu grupā Flotras kundze ir atbildīga par dienvidu partnerības jautājumiem. Pašlaik viņa atrodas Lībijā un, diemžēl, nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Mums ir ļoti svarīgi šie jautājumi, par ko runāt ziņojumā mobilitātes nodrošināšana vidusjūras reģionā. Tāpat arī es vēlētos norādīt, ka pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs uh, atkal no jauna pieņēmām mandātu Frontex aģentūrai. Ir pilnīgi skaidrs, ka tiks iesniegti arī papildinoši grozījumi par to, kā mēs veidosim turpmāko robežu politiku Eiropas Savienībā. Mums ir jādomā par uh, to, ka valstīs atro, ir atšķirīgi apstākļi attiecībā uz uh, tiesiskuma un uh, tiesu sistēmām. Šajā jomā mēs noteikti iesniegsim grozījumus. Romero Lop. Paldies, Loka Bīler kundzei. Tālāk došu vārdu Lopes kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribu piedalīties šajās debatēs, jo es iesniegšu arī um, grozījumu šai sakarā. Šis jaunais dinamiskais process, ko novērojam atsevišķās uh, valstīs vidusjūras uh, dienvidu piekrastē, šķietam nav nekāda sakara ar iepriekšējo dinamisko procesu. Vidusjūra kā drošuma telpa. Eh, es domāju, ka šeit galvenais un pirmais mērķis ir atpakaļ uzņemšanas nolīguma un visi mehānismi, kas tiek veidot, lai kontrolētu imigrāciju, ir ļoti svarīgi, kā arī, lai kontrolētu patvēru meklētāju plūsmas. Bet, kas attiecās uz nākotni, par to ir jāved sarunas. Mums ir jārunā ar saviem partneriem, lai uzlabotu dzīves kvalitāti eh, šajās valstīs cilvēkiem uz vietas. Tā kā es domāju, mums vajadzētu pārskatīt savu nostāju šajā jautājumā. Mums ir nepieciešama uh, labāka koordinācija. Mums ir daudz plānu, kas ir saistīti ar valstīm, bet es gribētu iesniegt grozījumu šajā ziņojumā, kur mērķis būtu varētu norādīt uz sadarbības pastiprināšanu decentralizētā līmenī. Tas ir ar pašvaldībām, pašvaldību līmenī. Šķiet, ka šī sadarbība iepriekš ir cietusi nelielu neveiksmi, bet uh, tagad, es domāju, mums ir lielāka iespēja attiecībā uz fondu izlietošanas kontroli, tā kā mums ir jāpastiprina sadarbība ar pašvaldībām, ar vietējām varas struktūrām, ja mēs gribam redzēt konkrētu progresu. Un ja mēs gribam redzēt šo pilsētu, šo pašvaldību, šo lauku teritoriju attīstību, lai tas ļautu uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem visā valstī, neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo. Mazie projekti ir ļoti svarīgi. Paldies! Paldies, Romero kundzei! Lunaček kundze. Ko priekšādātāja kungs, es vēlējos pievienoties zaļo partijas runātājiem. Ir jāsaka, ka šis ziņojums ir ne tikai labi strukturēts, bet te ir arī iekļauti paši svarīgākie elementi, kas attiecas uz jauno kaimiņu attiecību politiku. Tātad, protams, te ir runa par attiecībām ar partnerību Un ir jārunā ne tikai par šo more for more principu, tātad lielāks atbalsts par lielākām reformām, bet arī par pilsonisko sabiedrību. Es vēlētos arī pieminēt eh, Šulca kunga teikto šis birojs, ko vajadzētu organizēt Briselē par uh, uh, pilsoniskās sabiedrības fondu. Jā, pilsoniskā sabiedrība noteikti ir jāatbalsta tā, lai tā varētu spēcīgāk un koordinētāk darboties un lai varētu arī veikt lobēšanas aktivitātes gan Eiropas Savienībā, gan arī uh, savās valdībās, savās valstīs, uh, savās sabiedrībās. Tagad par astoto punktu. No zaļo puses mēs varētu teikt, ka vajadzētu uh, uh, nodrošināt ne tikai ikgadēju pārskatu par cilvēktiesību uh, at, uh, situāciju valstī, bet uh, tad, tad te ir vārds varētu šādu uh, pārskatu veikt, bet īsnībā vajadzētu teikt, ka vajag šādu pārskatu veikt, tad, tad vajadzētu nomainīt kudaru šud. Attiecībā uz brīvās uh, tirzniecības attiecībām, pretēji Milana Mona kungam, es uzskatu, ka vismaz ilgtermiņā mums eh, vajadzētu vērsties pret asimetriskām attiecībām. Ir jāatcerās, ka nevar salīdzināt Eiropas Savienību ar šīm valstīm. Ekonomika nav vienādā stāvoklī. Tieši tāpēc, eh, ja mēs darbosimies uz vienādiem pamatiem, tad mēs nevarēsim nodrošināt ilgspējīgu ekonomisku attīstību šo eh, kaimiņu attiecību valstu ekonomikās. Grazie, onorevole eh, Lunaček. Paldies, Lunaček kundzei. Es gribētu vaicāt, vai ir vēl kāds no funkcionāriem, kas varbūt gribētu izteikties pēc šīs diskusijas. Jums ir iespēja tagad to darīt. Ja nē, tad vērsīsimies pie referentiem. Broka kungs, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es, protams, nodošu jūsu komentārus par eh, Dāvidē kunga ziņojumu referentam. Es eh, uzskatu, ka te ir runa par abām jomām, un šķiet, ka abas šīs jomas tiek pozitīvi uztvērtas. Protams, mēs ar prieku sagaidīsim grozījumus. Šulcakungs runāja par šo fondu. Esmu runājis arī ar komisāru Fūli par šo jautājumu. Tāpat arī Sikovska kungs, eh, polijas ārlietu ministrs, ir īpaši interesēts šajā jautājumā. Protams, ir vajadzīgs laiks, lai šādu fondu izveidotu, ir dažādi juridiski jautājumi jāatrisina. Es domāju, ka mums ir pilnīgi skaidri jānorāda, ka uh, līdz eh, šāda cilvēktiesība instrumenta izveidai pastāv iespējas sniegt atbalstu mm, šādu demokrātisku virzību un arī pilsoniskās sabiedrības eh, atbalsta veicināšanai. Ja runa par Eiropas eh, demokrātijas fondu, tad šis lēmums jau ir pieņemts, un tas ir darboties spējīgs pēc komisijas teiktā. Siviča kungs runāja par dalības jautājumu Eiropas Savienībā, vai to vajadzētu pieminēt. Mēs esam vienojušies par formulu, pie kuras mums arī vajadzētu palikt, vismaz tāds ir mans viedoklis. Ir jāatcerās, ka austrumu eh, kaimiņa attiecību politikas valstis eh, tiek regulētas ar 49. pantu. Šīs princips tiek ievērots. Nu, vai dalībvalstis to uzskata par eh, taisnīgu risinājumu vai nē, šis eh, punkts tomēr paliek spēkā. Mēs esam vienojušies par kompromisa formulējumu, tātad m, mm, Eiropas perspektīvas šāda frāze tiek likta ziņojumā. Tas attiecas arī uz šo brīvās tirdzniecības zonu. Mēs vēlamies eh, nodrošināt tādu attīstību, kas ļautu uh, nodrošināt spēcīgāku saikni un spēcīgāku sadarbību ar Eiropas Savienību. Mēs nevēlamies šeit uh, viest uh, tukšas cerības. Tāpat mums ir jāskatās uz uh, to, ka jau agrīnā posmā dalībvalstīm tiek norādīts, ka dalībvalsts status tām netiks piešķirts. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs pakāpenisks risinājums. Ir jānodrošina, lai cilvēki, kas dzīvo šajās valstīs, saprastu, cik nozīmīga ir ekonomiskā un sociālā attīstība. Mums vajadzētu šo kompromisu paturēt, nevajadzētu to katru reizi apšaubīt un mēģināt grozīt. Paldies! Allora, mi mm, viene detto, sì, l'ho visto. Paldies. Šiljets kungs, es gribētu tikai vēl vienu komentāru. Dafa kungs, kurš ir AFKO atzinuma sagatavotājs, tikko mums pievienojās, un es došu vārdu vispirms viņam, un tad šīties kungam. Dafa kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs esmu ļoti pateicīgs par man doto vārdu, jo, diemžēl, es nevarēju ierasties ātrāk. Bet, kā jau jūs teicāt, es esmu APCO uh, vārdā sagatavotā atzinuma autors. Un man šķiet, ka te ir dažas principiālas lietas, kas ir jāpasaka. Vispirms attiecībā uz savienību vidusjūras reģionam. Es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi paraudzīties kritiski uz šo veidojumu. Mans personiskais viedoklis ir tāds, ka šo savienību veidoja cilvēki, kuri patiesībā neizprata Eiropas Savienību. Un kuri neizprata īsti arī vidusjūras reģionu. Un jāsaka, ka no institucionālā viedokļa raugoties, tā ir anomālija, kas nedod nekādu pievienoto vērtību, kādu mēs varētu sagaidīt Eiropas Savienības politikā. Tādēļ mēs esam kritiski noskaņot attiecībā uz e, šīs savienības darbības turpināšanu esošajā formātā. Un mēs ierosināsim, lai Eiropas Savienības līdzdalība šajā savienībā tiktu realizēta caur uh, ārējās darbības dienestu Eštons kundzes uzraudzībā. Protams, ka ir jādomā arī par darbību ilgtermiņā, bet tam ir nepieciešams izmaiņas uh, dibināšanas līgumā, bet šeit mēs varētu izmantot 49. līguma pāntu. Iespējams, ka tīri diplomātiski divi līdzreferenti no AFET komitejas nepiesauca šo pāntu. Bet Es domāju, ka būtu iespējams AFCO ierosināt, lai turpmākajā nolīgumā izmaiņu pakotne paredzētu īpašu kategoriju. Tas ir Eiropas Savienības asociētais biedrs, kur varētu izšķirt trīs valstu kategorijas. Vispirms tās ir valstis, kas nevar pievienoties Eiropas Savienībai tādēļ, ka tās nav, e, neatrodas Eiropā, Eiropas kontinenta daļā. Otra kategorija varētu būt valstis, kas izvēlas nepievienoties Eiropas Savienībai par spīti tām, ka tās principā varētu. Un trešā kategorija būtu tās valstis, kas cenšas, bet nespēja izpildīt noteiktos kritērijus, lai iestātos Eiropas Savienībā. Es domāju, ka nākotnē noteikti notiks arī šāda veida institucionālas diskusijas, un es nedomāju, ka pēc būtības pragmatiskas un uh, vienreizējas, uh, divpusējas vai daudzpusējas attiecības ir saskaņojamas ar patreizējo kaimiņa attiecību politiku. Un es neuzskatu, ka šāda pieeja būtu piemērota ilgtermiņa kaimiņa attiecību politikai. Bet es katrā ziņā piedāvāšu, piedāvāšu AFCO atzinumu tālākai izvērtēšanai, līdz ko komiteja būs to sagatavojusi. Paldies! Paldies Dafa kungam Un noslēgumā es došu vārdu Šiviekungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kuri uzteica šo vēl nepabeigto produktu, bet, kā es redzu, tas varētu kalpot par labu pamatu tālākām diskusijām. Katrā ziņā mēs eh, skatīsim visus eh, komentārus un grozījumus eh, tā ļoti atvērti, jo šajās diskusijās izkristalizējās tas, ka mūsu starpā nav tādu būtisku domstarpību. Mums tikai ir jāuzlabo šī politika, lai tā varētu darboties arī nākotnē. Es gribētu parunāt par divām lietām. Kā jūs visi ziniet, jautājumi, kas saistīti ar iestāšanos Eiropas Savienībā, ir rezumēti 14. punktā, un eh, tā ir redakcija, kas eh, lielā mērā saskan arī ar to, ko teica Brokkungs. Otrā lieta - Eiropas eh, demokrātijas atbalsta fonds. Tā ir jauna struktūra, kas patiesībā nav pat pieminēta šajā ziņojumā, eh, bet eh, to, teiksim, ievies mm, Polijas ārlietu ministrs, un tā vēl patreiz ir savā attīstības fāzē. <clears throat> Bet ir viens eh, princips, kas mūs vada, un tas arī skaidri atspūgļojas šajā tekstā. Bet, kas attiecās uz e, šo demokrātijas atbalsta fondu, tad tam ir vērtība tikai tad, ja tas e, reāli veicina demokrātijas attīstību valstīs, attiecībā uz kurām mēs realizējam kaimiņu attiecību politiku. Un, ja tas atbalsta demokrātisku attīstību un dod pievienoto vērtību, tad jā. Bet, ja tā ir birokrātiska struktūra, birokrātisks veidojums, kas e, kož pati sev astē, tad nav nekādas jēgas to finansēt un tālāk īstenot. Gribētu atsaukties uz Dāfa kungu, nu pat teikto, ja tīpaši attiecībā uz nepieciešamību veidot nolīg, veidot fondu um, asociētajām valstīm dažādās kategorijās. Jāsaka, ka patreiz nevar paust nekādu viedokli, jo tas nekur vēl nav izklāstīts rakstiski un um, pareiz būtu vēl pārāk par to uzreiz jau spriest. Bet, ja mēs uzsāksim procedūru izmaiņām dibināšanas līgumā, lai asociētu šīs trīs valstu grupas ar Eiropas Savienību, uh, Tad, tad eh, trīs grupas, eh, viena, kas var, bet nevar, otra, kas var, bet nevar, un trešā, kurai neizdodas. Jāsaka, ka te ir liels risks, ja mēs eh, sāksim mainīt ehm, līgumu, Eiropas funkcionēšanas līgumu, Eiropas, līgumu, Eiropas darbības līgumu, tad varētu tas novest pie nu, neparedzamām izmaiņām. Ehm, jāsaka, ka Ir atsevišķi partneri, kas patiešām gribētu pievienoties Eiropas Savienībai, un viņi nebūtu priecīgi, ja viņi tiktu iekļaut kaut kādā noteiktā kategorijā bez pāriešanas iespējām, bez jebkādām izmaiņas iespējām, ja tas tiktu nostiprināts Eiropas Savienības darbības līgumā. Mm, katrā ziņā es pagadreiz runāju tikai savā vārdā, un tas ir mans provizoriskais viedoklis. Paldies Seviča kungām! Grozījuma iesniegšanas termiņš, kā es teicu, ir 7. oktobrs, 2012. dienā. Tagad mēs varam pāriet pie 5. punkta darba kārtībā. Tas ir Eiropas um, kopienas un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīguma noteikumu paplašināšana. Gribētu pateikties um, Kilnielsen kundzei par to, ka jūs bijāt tik uh, pacietīga, jo mēs tiešām nedaudz uh, atlikām. Kilnilsens kundze, lūdzu, vārds jums. Merci, monsieur le président. J'ai envie de dire que sur cet avis concernant. Euh... Paldies, Verstērkungs. Gribētu tikai teikt, ka attiecībā uz šo atzinumu par uh, tekstilu izstrādājumu, tekstilu izstrādājumu tirdzniecību ar Uzbekistānu. Mēs esam panākuši progresu, ir bijusi sēnu referents sanāksme, nu mēs visi, manuprāt, virzamies uh, ceļā uz kompromisu. Un kā jūs visticamāk eh, atceraties, eh, Broka kungs eh, vēlējās noturēt sanāksmi ar ekspertiem no Centrālās Āzijas. Sanāksme notika. Bija sanāksme ar AFET komitejas, uh, interkomitejas un deve komitejas locekļiem, apvienot uh, droju komitejas locekļiem. Mēs, uh, tas bija ļoti interesanti, mēs uzklausījām ekspertu pieredzi, uzklausījām rekomendācijas no viņa puses. tad mēs pievienojamies interkomitejas viedoklim, un mana nost, nost, nostāja ir optimistiska. Un esmu pārliecināta, ka mēs panāksim vienošanos. Paldies! Paldies, Kilnīlusens kundze! Man ir liels prieks tagad dot vārdu eh, Tautas partijas eh, ēnu referentam. Kā fosicindāt? Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārtām es uh, vēlētos uh, apsveikt uh, Kilnielsens kundzi par viņas ziņojumu. Vēlētos paust arī pateicību. Šī sadarbība bija ļoti laba un ir jāpiemin, ka šīs sadarbības rezultātā um, tiek gatavots arī ļoti labs ziņojums. Kilnielsens kundze ir iesniegus, tikai iesniegtī daudz eh, grozījumi, 192 grozījumi. Mums priekšā stāv vēl eh, ļoti liels darbs, lai šos grozījumus izskatītu un beigās sagatavotu arī eh, ziņojumu, kurā būtu iekļauti šie grozījumi. Es uzskatu, ka vairums no šiem grozījumiem ir atbalstāmi, Tie šo ziņojumu padarīs labāku. Jēglis kundze tiek pārtraukta. Ja mēs runājam šeit par atzinumu, par Uzbekistānas kokvilnu vai arī par ziņojumu, tad, tad nav skaidrs, par kuru punktu mēs īsti runājam. Es izteicos par atzinumu, par kokvilnu. Es nerunāju par ziņojumu par Centrālāziju. Mēs eh, tagad esam pie piektā darba kārtības punkta - Eiropas kopienas un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīguma notikumu paplašināšanu. Tā tad mēs runājam par ziņojumu, nevis par kokvilnu. Labi. Jā, runājam par ziņojumu. Visādi. Priekšsēdētāji, ja mēs runājam par ziņojumu, tad eh, man būtu priekšlikums dot vēlreiz vārdu Kilnielsens kundzei, jo viņa ir referente. Attiecībā uz ziņojumu. Attiecībā uz ziņojumu par Eiropas Savienības stratēģiju Centrālajai Āzijai Es arī vēlos eh, pateikties kolēģiem, to skaitā Jēglas kundzei, kura aktīvi piedalījās eh, šajā darbā un ierosināja vairākus grozējumus. Šie priekšlikumi eh, padara tekstu spēcīgāku un bija arī Svobodas kunga pienesums un vairāk citi kolēģi veic savu ieguldījumu. Bet šodien gribu teikt, ka šajā ziņojumā um, redakcionālajā fāzē mēs nolēmām paturēt struktūru no iepriekšējā ziņojuma par Eiropas Savienības un Centrālā Azijas stratēģiju uh, eh, 2009. gadam. Nevis tāpēc, lai padarītu mūsu dzīvi vieglāk, bet tāpēc, ka mēs domājām, ka tas uh, būtu ļoti svarīgi. būtu svarīgi, lai šajā ziņojumā būtu diferenciēta pieeja un tiktu ņemtas eh, vērā, vērā dažādas valstis Centrālā Āzijā un vēstījums, kādu mēs sadzirdējām no uh, oficiālajiem pārstāvjiem no šīm dažādajām valstīm, un arī tas, ko mēs eh, dzirdējām no nevalstiskajām organizācijām. Vēstījums ir tāds, ka ir pastāv vajadzība pieņemt uh, programmu ir eh, jāpieņem palīdzības programma, eh, balstoties uz katras eh, valsts īpašībām, uz tās atvērtības pakāpi. Mēs domājām, ka tas būtu svarīgi. Un divi specifiski komentē, komentāri. Tie attiecas uz katru atsevišķo valsti, un tas ir svarīgi, jo joprojām pastāv tad, nevienprātības kolēģis starpā šajā ziņā par uh, to ziņojumu daļu, kurā ir uh, e, diferencēta pieeja uh, katrai valstī. Reģionāls sadarbība, protams, ir galvenais mērķis, kādu esam noteikuši. Otrs punkts, uh, kuram vēlējos uh, pieskarties šodien, ir jautājums par drošību Centrālāzijā. man tiek saprast pašreizējā uh, režīma drošība, bet tas nav tas, par ko mums ir jārunā. Mums ir jārunā par uh, cilvēku drošību, par drošību, kas ir cilvēku labā. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi šajā ziņojumā. Svarīgi ir eh, tas, lai tas būtu, tā būtu mūsu vadlīnija, mūsu programmās un darbībās. Uh, Tas dotu lielāku likumību Eiropas Savienības eh, klātbūtnē reģionā. Es uzsveru šo punktu, tāpēc, ka es neesmu pārliecināta, vai visi kolēģi eh, pilnībā pievienojas šiem diviem punktiem, kas, manuprāt, ir eh, svarīgi šajā ziņojumā. Ļaušu Iegleres kundzē reaģēt, varbūt viņai ir kādi priekšlikumi. Bet mēs e, ierosināsim noturēt sanāksmi nākamajā nedēļā, lai pabeigtu darbu. Paldies, paldies! E, referentē vārds Jēglas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, e, nav nemaz vienkārši šos divus tematus atdalīt bet jebkurā gadījumā tie tomēr ir jāskata atdalīti. Vēlreiz eh, gribētu izteikt savu pateicību Kilnielsenes kundzei, kā jau viņa minēja, 192 grozījumi uh, norāda uz to, ka ir vajadzīgs darbs, ir jānodrošina skaidra vienota nostāja. Taču, kā jau es teicu, vairums no šiem grozījumiem atbalsta šo ziņojumu, un es domāju, ka mums izdosies sagatavot labu ziņojumu sadarbības nozīme starp um, Eiropas Savienību un Centrālā Āziju ir uzsvērta daudzos grozījumos, un tas ir arī patiešām uh, ļoti svarīgs punkts, to vajadzētu arī skaidri paust ziņojumā. Centrālā Āzija atrodas starp Krieviju un Ķīnu. Visas Centrālā Āzijas valstis skatās Eiropas Savienības virzienā. Tās skatās uz Eiropas parlamentu, skatās uz mums, gaida no mums eh, daudz ko, un mums ir eh, tāpēc eh, jāņem vērā mūsu uzdevumi. No tautas partijas grupas puses gribētu teikt, ka Eiropas Savienības vērtības, it īpaši cilvēktiesības, viss tas, ko mēs skatām zem virsraksta demokratizācija, ir pats svarīgākais, un to vajadzētu arī prasīt. Mēs redzam notikumu attīstību, uh, ka bez paralēlas labas ekonomiskas darbības ir ļoti sarežģīti nodrošināt eh, to, lai cilvēki justos droši, lai tieši tāpēc mēs uzskatām, ka mums vajadzētu skatīt kopīgi gan ekonomiskās attīstības, gan arī demokrātijas attīstības jautājumus. Uh, Tāpat arī mums vajadzētu nodrošināt ekonomikas daudzveidošanu. Mums nevajadzētu uh, radīt tādu iespēju, ka mūs interesē tikai izēvielas, kas ir atrodamas šajās valstīs. Mūs interesē arī cilvēki. Un, ja runa par ārvalstu investīcijām, tad ir jādomā par ražošanas attīstību šajās valstīs. Par atsevišķām valstīm, piemēram, par Turkmenistānu, Kazahstānu, esam. Um, izteikuši tādas uh, īpašas uh, frāzes, bet, uh, ja runa par Centrālā Azijas valstīm kopumā, tad es domāju, ka mums vajadzētu skatīties skaidrām acīm uz šīm valstīm. Mēs nedrīkstam mūsu idejas balstīt tikai un vienīgi uz mūsu domāšanu. Uh, Mums ir jārespektē arī citu valstu tradīcijas, ir jāņem vērā, ka šīm valstīm ir pavisam savādāka pagātne nekā Eiropas Savienībai. Tāpat ir jāatcerās par grūtībām, kas parādās reģionālajā kontekstā. Šīs grūtības ir jārisina, mums ir jāaicina valdības strādāt pie tādiem jautājumiem kā migrācija, ūdens apgāde, robeža jautājumi, uh, Arī enerģijas jomā mums ir jāaicina valdības pieiet nopietni šiem jautājumiem. Ir jāredz eh, reāla griba veikt reformas. Tāpat arī mēs pieprasām, lai Eiropas Savienības vēstniecības eh, Centrālā Azijas valstīs mm, būtu ne tikai uz papīra, bet lai tās tiktu veidotas un pārveidotas tādā veidā, lai tās varētu veikt eh, pavisam īpašus pienākumus ir vajadzīga apmaiņa starp Eiropas parlamenta deputātiem un Centrālāzijas valstu deputātiem. Tā, lai mēs varētu risināt jautājumus arī aci pret aci starp parlamentāriešiem. Tādējādi mēs varētu veicināt savstarpēju cieņu. Mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, ir ciešāk jāiesaistās cilvēktiesību dialogos. Vēlētos uzsvērt, ka šie dialogi notiek, un uh, Skatoties uz savu pieredzi visu šo gadu gaitā, tad ir jāatcerās, ka daudzās valstīs ir vērojams liels progress, bet, protams, ir arī daudz jautājumu. Es vēlētos pateikties Kīla Nielsenes eh, kundzei par vakardienas sarunām ar UNICEF pārstāvjiem. Te bija runa par bērnu nodarbināšanu, taču šī saruna bija ļoti noderīga arī šī ziņām sakarā. Izglītības jomā ir eh, jādomā par investīcijām, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu nodrošināt atbalstu. No vienas puses tas būtu atbalsts mūža izglītībai, tas ir ļoti svarīgi, bet tāpat mums ir jādomā arī par um, bērnu izglītošanu lauku reģionos. Kā jau Kīlas Nilsens kundze minēja, mēs turpināsim mūsu sadarbību un man būtu kāds priekšlikums, ko iepriekš vēl neizteicu. Komisijā ir TAIEX, Twinning un stig, Sigma instrumenti. Šie instrumenti līdz šim netika izmantoti Āzijas valstīs. Taču te ir runa par eh, kandidātu valstu un partnervalstu standārtu uzlabošanu. Principā šeit ir runa par dalību valstu administrāciju, ekspertu darbību šajās valstīs mēs varbūt varētu padomāt par tādu iespēju, proti eksperti no administrācijas eh, mūsu dalībvalstīs varētu doties uz šīm valstīm, uzturēties tur mm, īsu laika periodu un pēc tam mums ziņot, kā varētu vēl uzlabot situāciju. Paldies! Paldies! Tad Gidelsens uh, kundzei tiek dots vārds. Paldies, priekšsēkungs. Es uh, pamanīju to, ka mēs uh, kopumā esam viensprāts. Jēglers kundzei ir taisnība sakot, ka mums ir priekšlikums par reģionālo fórumu, kuru mēs ierosinām Centrālāzijas valstīm, lai varētu risināties apmaiņa starp eh, Centrālāzijas parlamentāriešiem. Un viņiem vajadzētu arī runāt vienam ar otru parlamentārā līmenī, lai risinātu dažas no reģionālajām grūtībām, kādas pastāv. Un es domāju, ka mēs turpināsim apmainīties viedokļiem. Es nevaru eh, uzreiz atbildēt eh, Uh, uz jautājumu par uh, šo te apmaiņu, tomēr es priecājos, ka mūsu darba galvenais motīvs ir cilvēktiesību veicināšana uh, un demokrātijas un tiesiskuma veicināšana. Es domāju, ka tas liecina, ka ziņojums būs ļoti labs. Paldies! Kilnīlsens kundze. Balsojums, balsojums par šo ziņojumu būs 4. oktobrī, un tagad mēs varam ķerties pie cita atzinuma. Paldies, eh, Kilnilsāns kundze. Attiecībā uz eh, partnerības un sadarbības nolīgumu ar Uzbekistānu. Un tad atkal tiek vārds dos eh, Kilnilsāns kundzei. Paldies! Šis ziņa, atzinuma projekts tātad cilvēktiesība apakškomitejā un arī uh, kom komitejā. Tad mēs runājām par bērnu no darbu uh, kokvilnes laukos. Un šeit es domāju, ka mēs esam panākuši uh, progresu mūsu komitejā un arī cilvēktiesību apakškomitejā. Vakardien mums bija kopīga sanāksme ar ekspertiem, kuri varēja eh, pievienot eh, vēl informāciju un sniegt praktiskas eh, norādes, lai mēs varētu samazināt šo te bērnu nodarbinātību kokvilnas laukos Uz Uzbekistānā. Un es domāju, ka mēs drīz varēsim atrast kom panākt kompromisu. Paldies! Es domāju, ka tas ir viss no kolēģa puses. Nē, tomēr, Jēglērs kundze, jums ir tas vārds. Es atvainojos priekšādātā. Es tagad izteikšos Vaideris kundzes eh, vārdā. Viņa ir mūsu ēnu referente šajā jautājumā, bet viņa nevarēja šodien ierasties. Attiecībā uz šo ziņojumu arī vēlētos pateikties Kilni Nielsens kundzei. Šis eh, ziņojums vēl tiek skatīts eh, starptautiskās irniecības komitejā. Es vēlētos norādīt uz diviem lieliem jautājumiem, kur mums ir varbūt nepilnīga atšķirība, atšķirīga, atš, atšķirīga attieksme, bet nu tomēr mazliet atšķirās mūsu viedoklis. Tad te ir runa par to, ka it kā vajadzētu apturēt šo nolīgumu un atrisināt visus jautājumus, kas ir saistīti ar bērnu piespiedu nodarbināšanu tā tālāk. Un tikai tad mēs varam slēgt šādu tirzniecības nolīgumu. Ir jāatcerās, ka Uzbekistānai mēs tā obligāti nemaz neesam pie, nepieciešami tirzniecības sakarā. Viņiem galu galā ir Ķīna, un viņiem ir iespēja atrast noietu tirgus savai produkcijai. Kopā ar Vaidaras kundzi un arī tautas partijas eh, grupas kolēģiem mēs uzskatām, ka mums ir jāuzstāda šādi nosacījumi, mums ir uh, Mm, jānorāda, ka šādas attiecības mums ir vajadzīgas ar uh, Uzbekistānu un arī ar Kirgistānu. Mums nevajadzētu apturēt šo sadarbību, mums vajadzētu to turpināt. Vakar ļoti priecājos par to, ka UNESCO pārstāve teica, ka viņiem ir uh, neierobežota piekļuva Uzbekistānai. Viņi neizsaka nekādus paziņojumus par bērnu darbu, taču viņi apgalvo, ka Te ir runa par samazinājumu no diviem miljoniem līdz eh, vienam miljonam. Tad, tad te ir samazinājums, protams, mums pie tā ir jāstrādā. Bet tajā pašā laikā mums ir arī jāpieprasa, ja jau eh, valsts eh, nopelna naudu ar kokvilnu, tad šai naudai ir jānonāk atpakaļ valstī, tā lai varētu mainīt ražošanu, tā lai cilvēki varētu iegādāties aprīkojumu un arī varētu to izmantot. Uh, Otrs punkts, ko es vēlējos pieminēt, un to es vēlētos īsnībā noraidīt, tā, tas ir izteikums par to, ka šī iesot visļaunākā diktatūra visā pasaulē. Tad te ir runa par Uzbekistānu. Manuprāt, tāds izteikums, ka kāda valsts ir ļaunākā diktatūra pasaulē, noteikti nedrīkstētu parādīties Eiropas parlamenta uh, Uh, tekstā, nu, bet es ceru, ka mēs atradīsim kompromisu ar uh, Kilnielsens kundzi. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Iegars kundze! Es uh, nezinu, vai kāds cits vēlas izteikties. Šilietas kundze. Šilietas kungs. Paldies. Es uh, aizstāju uh, Nikopa dēļ izmaiņām eh, darba kārtībā viņa nevarēja eh, iepazīstināt ar mūsu grupas pozīciju, tāpēc es viņu aizstāju. Es vēlos norādīt uz to, ka. Kaut arī mēs eh, pievienojamies kritikai par risinājumiem, kādus ir ierosinājusi Uzbekistānas valdība attiecībā uz cilvēktiesību novērošanu valstīs, vēlos jūs sevišķi norādīt uz to, ka ir pierādīti gadījumi, kad bērni tiek eksploatēti eh, šajā ekonomikas nozarē. Un par to ir runa šajā dokumentā. Un mēs eh, pieprasām to, lai valsts eh, iestādes pieliktu uh, konkrētu punktu bērnu eksploatācijai. Bērnu piespiedu darbam sociālisti e, iesniegs e, nozīmīgus e, grozījumus, bet, bet tieši šī lieta mums ir ļoti svarīga. Paldies! Vai kāds no ārējās darbības dienas vēlētos ko komentēt? Tā nav. Paldies! Tad mēs varam Eh, turpināt ar mm, tātad, eh, mūsu darbu. 4. oktobrī būs balsošana. Darba kārtībā nekā cita nav. Paldies eh, par jūsu sadarbību. Nākamā sanāksme norisināsies Briselē 4. oktobrī. Pulksten trijos pēcpusdienā. Lai jums visiem droši ceļš mājup!